gehen Sie daran, dass auch die Hochseeschifffahrt Limitationen hat bei der Emission, wie wir es auf der Straße und in anderen Sektoren auch haben. Der Präsident guckt schon so böse, ich höre auf. Thank you, Mr. Kramer. And Mr. Zila, four minutes. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies arī komisāru kungam par ievadvārdiem. <clears throat> es domāju, ka tas, ka uh, Baltā grāmata nāks mazliet vēlāk nekā mēs to sagaidījām, nav tas traģiskākais. Uh, Eh, ir būtiski tas, ko komisārs minēja, ka mm, komisija ir lēmusi, ka šīs strateģiskie eh, Baltās grāmatas dokumenti būs saistīti gan transporta, enerģētikā un klimata eh, jomā, kas, manuprāt, ir pareizi, jo, ja tādā veidā mēs varētu pamatot arī finansējumu mūsu interesējušo transporta infrastruktūrā nākošajā pārskatu periodā. Uh, Eh, par jautājumiem, ko komisārs minēja, es gribētu teikt par pasažieru tiesībām, šeit jau daudz kas tika eh, minēts. Ir, protams, labi, ja mēs aviācijā ņemot vērā vulkānu izvirduma situāciju, eh, papildinām šīs pasažieru tiesības aviācijas jomā, bet tepat laikā šeit vairāk kolēģi jau minēja par šo e-biļets un vispār vilcienu biļets iegādi, kas arī ir pasažieru tiesības un kas acīm redzot bez kāda veida pilotu projektiem un industrijas iesaistīšana šajā jomā neradīs eh, neko līdzīgu, kā tas ir noticis savā laikā šais biļeties aviācijā. Par uh, uh, aviācijas paketi, ko jūs, komisāra kungs, minējāt, es gribētu, varbūt, ja jums ir iespējas uh, vismaz nokomentēt virzienu, kur, ko jūs vēlaties redzēt šajā slotu um, grozījumos, vai tas ir tas pats princips turpinājums uh, use it or lose it. Uh, Tāpat arī kāds virziens ir, ir grozījumiem ground handling direktīvēm. Ehm, par eh, kabatāžu pārvadājumiem autotransportā, manuprāt, ārkārtīgi svarīga eh, joma. Mēs arī šodien par to balsojām, vakar diskutējām pie konkurences jomas, un eh, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par tā saucamo mm, šķēršļu kabatāžu pārvadājumu atvēršanai, kas tiek minēts vairums vecajās dalībvalstīs. Respektīvi, ka jauno dalībvalstu pārvadātāju lieto dempingu, tā skaitā sociālo dempingu, uh, Kāda būtu jūsu pozīcija par šo diskusiju, jo tādā gadījumā mēs nekad nevarēsim radīt patiešām uh, konkurenci, godīgu konkurenci uh, Eiropas kopējā tirgu, ja mēs visu laiku uzskatīsim, ka tiem, kuriem pašlaik dzīves līmenis uh, ir daudz zemāks un atalgojuma līmenis un sociālās aizsardzības ir zemāks nekā citās valstīs, nekad nevarēs iekļūt citos tirgos. Un uh, es te nerunāju par to, ja kāds pārkāp laiku, cik draug, uh, eh, vadītājs drīkst braukt, ja viņa darba devējs spiež viņu pārkāpt. Tie ir likuma pārkāpumi, tas nav dempings manā uztverē. Paldies! Thank you, Mr. Kolicek. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já budu mít jenom tři otázky. Za prvé,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 dostane pokutu, protože nemá kartičku polskou, polský zaparkuje na Slovensku, nemá kartičku slovenskou. Prostě je to zbytečné a přitom ten piktogram je všude stejný, stačilo by sjednotit pravidla. Děkuji. Thank you. Commissioner, would you like to have a crack at answering the first batch from the coordinators? Okay.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 Varam arī panākt to, ka nav pilnīgi nekāda riska. Nu, ja vēlamies, lai līdmašīnu reisi notiktu, tad tas tomēr vienmēr būs nedaudz riskanti. Mums pilnīgi noteikti ir jāfokusēs konkrētām lidostām, bet ideja, kas vakar lika priekšā, piemēram, veidot šādu melno sarakstu ar priekšmetiem, ko var sūtīt, nu, manuprāt, tas eh, līdz šim arī ticis noraidīts, un tā tas arī ir. Jā, šāds melnais saraksts, protams, pastāv. Uh, attiecībā uz lidostām, uz aviokompānijām, bet vai tad mēs tādā gadījumā varam teikt, eh, ka Briseles lidosta un Hītraus lidosta ir pilnīgi bez riska? Nu tā jau nav, teroristi tiešām ir ļoti gudri. Un vai mēs varam izsniegt kaut kādu veidu certifikātu lielākajām kargo, lielākajām kompānijām, kravas kompānijām, pārvadātājiem, ka viņi ir pilnīgi bez riska. Viņi tomēr jau tāpat ir ļoti atbildīgi izturs krav, kravas pārbaudot, bet to mēs nevaram darīt ja mēs sakām, ka mēs certificēsim atsevišķus uzņēmumus un citus nē, tad, nu, ja es būšu terorists, tad es izveidošu vienkārši pats savu uzņēmumu. Un divu gadu laikā mēs saņem, saņemsim certifikātu un pēc tam, lūk, nodarbosimies ar savām uh, bīstamajām darbībām. Un es domāju, ka mums jāuzticas nedaudz arī pašiem uzņēmumiem, kas dara pareizu darbu, bet tāpat laikā uh, ir jāveido arī struktūra kaut kāda veida pēkšņām izlases veida pārbaudēm un inspekcijām. Tātad eh, nevaram pilnībā izvairīties no riska. Šobrīd mums vienkārši nevaram, nevaram ieviest absolūtu totālu kontroli. Mums tam nav ne līdzekļu, nedz arī uzskat, ka tas ir vajadzīgs. Mēs nevaram nodrošināt pilnīgi totālu kontroli nodrošinošas iekārts, eh, vienmēr arī cilvēku kļūdas, Mēs runājām ar ASV ģenerālsekretāru Napolitāno, un ka ir arī uzticības jautājums. Mums ir jāspēj cilvēkiem, kompānijām arī uzticēties. Nedrīkstam uz vis, visu pamatot tikai uz neusticēšanos. Un simtprocentīgi bezriska situācijas nav iespējams. Bet lielākajā daļā situācija risks ir ļoti neliels, un es domāju, ka mūsu resursus vajadzētu koncentrēt tieši uz īpaši riskantajām jomām. Vakar tika izteikti vairāk priekšlikumi tos izteica iekšlietu ministri savā sanāksmē, runājot par vecās sistēmas pārmaiņām. Un uh, es viņam teicu, lūk, pasakiet, kāda būs šī pievienotā vērtība, lai kādu jaunu aģentūru mēs neveidot, kāda ir tās pievienotā vērtība. Nu, protams, process turpinās. Mums pagājuši piekdien bija ekspertu tikšanās, tas bija ļoti saprātīgs priekšlikums, ko darīt. Nu, protams, drošības eksperti tāpat laikā ir ar savu viedokli. Viņi saka, ka nedrīkst arī atteikties no kaut kāda veida kontrolēm un tam līdzīgi. Bet, nu, situācija nebūtu nav skaidra. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Paldies par jūsu atbildēm! Paldies, ka atbildēt uz deputātu jautājumiem. Ar nepacietību gaidam iespēju arī tālāk sastrādāties ar jums. Gaidīsim arī nākamā gada darba programmas izpildi. Kā jūs redzat, šeit transporta komitejā mēs esam ļoti daudz dalībnieku. Un mēs visi zinām, par ko mēs runājam. Un mēs pilnīgi noteikti ar jums sadarbosimies. Paldies par laiku, ko veltījāt. Mums bija prieks jūs redzēt.